ļoti labu ceļu māju, Odī kungs par reglamentu. Oui, monsieur, <clears throat> monsieur le Président, je vous remercie. Priekšsēdētāji. Tās nav reglamenta jautājums, bet jautājums par līgumu piemērošanu, kā jau vairāk kārt esmu to sacījis. Šis sesi, sēde beidzēs, un tā notiek pēc Eiropadomas. Eh, pirms divām nedēļām, un Eiropadoms priekšsēdētājs nav ieradies atskaitīties pār šo sēdi, pārkāpjot līgumu piemērošanu. Domāju, ka nav labi kā tāda instance, kā mūsējā, kurā seko e, tiesībām um, un pati tās nerespektē. Priekšsēdētāji, es gribētu lūgt jūs nākošajai Eiropadomē, kas notiks 18. un 19. decembrī, kur tiks runāts par aizsardzību, un mēs par to esam ilgi sprieduši šodienas ziņojuma sakarā mēs varētu uzaicināt Eiropadomas priekšsēdētāju pirms padomas, jo pēc tam parlaments tiks slēgts un viņš nevarēs ierasties atskaitīties par šo sanāksmi. Tas ir mans priekšlikums un ļoti žēl, ka mēs neievērojam līgumus. Un tā kā mazliet laika ir, gribu piebilst, ka, manuprāt, mums nav pietiekami daudz politisku attiecību un sarunu ar Eiropadomu priekšsēdētāju, tāpat kā ar valstu valdību vadītāju vēlētājiem, un būtu tikai normāli, ja šādas politiskas sarunas ar Eiropadomas priekšsēdētāju mums notiktu. Sirsnīgi paldies Odīkungam. Mēs šos ierosinājumus pārunāsim, konsultēsimies un noteikti tas tiks nodots arī priekšsēdētājiem. Un, uh, Tad redzēsim, kā risināt šos jūsu ierosinājumus. Vēlreiz visiem labu mājupceļu, drošu mājupceļu visiem!